Now I give. Okay, we are going to start the vote if you are so kind. Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, mēs sāksim balsošanu. Uh, there is, um, there is a request to Rēkners kundze vēlas runāt par reglamentu jautājumu. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu mēģinājusi iepriekšējā diskusijā par uh, ilgadējo izaugsmas pētījumu un nodarbinātību mēģināja uzdot jautājumu Obermaiera kungam ar zilo, uh, zilās kartiņas palīdzību. Obermaiera kungs pameta um, sēžu zāli momentā. Manuprāt, būtu tikai pareizi, lai uh, deputāti, kas uzstājies, paliktu tik ilgi zālē, līdz viņiem vismaz var uzdot jautājumu. Yes, yes, Mrs. Regner, you are... Jā, Regners kundze, jums pilnīgi